Sāksim balsošanu. Pirmais ziņojums. Rezolūcija par Zimbabvi un cilvēktiesība aizstāvja gadījums. 15. paragrāfs divās daļās. Pirmā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Rezolūcija kopumā par pret atturas pieņemts. Pārējām pie nākošā balsojuma. Rezolūcija par Rohingas bēgļiem. Pirmais paragrāfs par pret atturas pieņemts. Vai mēs varam pārbaudīt elektroniski saskaņā ar lūgumu? Otrais grozījums, pirmais paragrāfs. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. pieņemts. Es tikai vēlējos pārliecināties un pārbaudīt sevi. Tālāk, kolēģi, dienests strādā rūpīgi. Trešais grozījums - ceļot rokas par, pret, atturas pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. Pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. Rezolūcija kopumā par pret atturas pieņemts. Nākošais balsojums. Rezolūcija par Svazilendu. Cilvēktiesība aktīvisti. Trešais grozījums par. Pret atturas noraidīts. Devītais paragrāfs divās daļās - personāls balsojums. Pirmā daļa - sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa - personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. Kā apsvērums par? Pret atturas pieņemts. L apsvērums par pret atturas pieņemts. Pirmais grozījums par pret atturas noraidīts. Otrais grozījums par pret atturas noraidīts. Personāls balsojums rezolūcija kopumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk Danžāna ziņojums. Kopējā drošības un aizsardzības politikas īstenošana. Otrais paragrāfs divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Trešais paragrāfs divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņēmts otrā daļā. Personāls balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts otrais grozījums - personāls balsojums. Beidzam balsot. noraidīts. Sestais paragrāfs divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Sākotnējais teksts, devītais paragrāfs, personāls balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais grozījums, personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais grozījums - personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Piektais grozījums - personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kolēģi, zālē ir ļoti liels troksnis, vai ir kāda problēma? Runājiet lūdzu mikrofonā. Priekšsēdētāji Par astoto grozījumu es nedzirdēju rezultātu, un tāpēc kolēģi ir nemierā. Kolēģi, lai viss būtu skaidrs, astotā paragrāfa sākotnējs teksts atkrita, jo mēs nobalsojām par tautas partijas pirmo grozījumu. Vai tas skaidro jūsu? Uh, mulsumu. Vai vēl kādam kolēģim ir jautājums? Jā, tad šeit ir neskaidrība, jo jūs savlaicīgi to nenorādījāt, un, manuprāt, mēs esam nobalsojuši savādāk par 11.3. Kolēģi, esmu vainīgi, ja tā notika, bet tāds, kāda grozījums tiek pieņemts, sākotnējs teksts atkrīt. Es uzklausīšu jūs turpmāk un to atkārtošu visos gadījumos. Vai varam turpināt balsojumu? Grozījums numur 6 personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. noraidīts. 24. paragrāfs. Atvainojiet, es eh, koriģēju pati sevi. 23. paragrāfs divās daļās. Pirmā daļa par. Atvainojiet vēlreiz, saka priekšsēdētājiem lūdzu atkārtot, sākot no 9. jo mēs ļoti daudzi nobalsojām neprecīzi, sākot ar 9. Lai viss būtu skaidrs, mēs um, precizējām jautājumās no tā paragrāfa sā, karā, pēc tam visi bija personālie balsojumi, mēs esam pie 23. punkta paragrāfa, pirmā daļa sas, eh, sastajam paragrāfam par, pret, atturas, pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts pieņemts. 24. paragrāfs, pirmā daļa par, pret, saturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. 25. paragrāfs, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa personāls balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts 34. paragrāfs, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Sākotnējais teksts 38. paragrāfs. Beidzam balsot pieņemts. Septītais grozījums - personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts pārējām pie sākotnējā teksta 43. paragrāfs divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas Pieņemts otrā daļa, personāls balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts sākotnējs teksts 43. paragrāfam, personāls balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts. 47. sākotnējais teksts, personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 48. paragrāfs divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas. Pieņemts otrā daļa par, pret, atturas. Pieņemts Sākotnējs teksts 50. paragrāfs. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 51. paragrāfs par pret atturas pārbaudām 51. paragrāfs sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 52. personāls balsojums. Beidzam balsot. 54. divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts otrā daļa par pret atturas pieņemts. Rezolūcija person kopumā personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Paldies, kolēģi. Nākošais ziņojums. Paldies referentiem. Nākošais ziņojums - Kulkāna Taranda ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas finansēšanu. Pirmais paragrāfs četrās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņēmts. Otrā daļa par, pret, atturas, pārbaudām. Otrā daļa pārbaudām elektroniski, beidzam balsot. Noraidīts. Trešā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Ceturtā daļa par, pret, atturas, noraidīts. To... Tagad pārējām, jā, kolēģi, labi, pārbaudīsim rezultātu. Balsojam par pirmā paragrāfa ceturto daļu elektroniski. Close... Beidzam balsot. Noraidīt. Trešais paragrāfs piecās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta Otrā daļa personāla balsojuma. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta trešā daļa par pret atturas. Pieņemta ceturtā daļa par pret atturas Pārbaudīsim rezultātu. Balsojam elektroniski par ceturto daļu. Beidzam balsot. Noraidīta. Piektā daļa, kas par pret atturas pieņemta. 13. paragrāfs, pirmā daļa par pret atturas pieņemta pieņemta. Otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. 15. paragrāfs, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta otrā daļa, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot pieņemta. 17. paragrāfs personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 18. paragrāfs personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņem. 19. paragrāfs. Es atvainojos, kāds. Vai jūs vēlaties izteikties? Lūdzu. Nē, jūs nevēlaties runāt. Man šķiet, ka ir skaidrs. Varam turpināt balsošanu. 19. paragrāfs divās daļās. Pirmā daļa pār, pret, atturas pieņemta. Otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta 20. paragrāfs personāla balsojums. Beidzam balsot. Noraidīts 28. paragrāfs personāla balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts par rezolūciju kopumā personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Paldies! Pārējām pie Annas Gomešas ziņojuma drošības un aizsardzības spējas Eiropā. Pirmais paragrāfs divās daļās, pirmā daļa par pret, atturas, pieņemta, otrā daļa personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Piektais paragrāfs divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemta. 13. paragrāfs pirmā daļa par, pret, atturas, Pieņemt otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. 14. paragrāfs personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsvērums B divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas. Pieņemta otrā daļa par pret atturas. Pieņemta rezolūcija kopumā. Personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Kolēģi, tagad pārējām pie Turcijas 2014. gada progresa ziņojuma. Pirikundze, vārds jums. Priekšsēdētāji, es vēlos ierosināt atlikt balsojumu līdz jūnija sesijai, tā kā bija tikai viena nedēļa starp komitejas balsojumu un balsojumu plenārsēdē un iesniegti daudzi grozījumi, e, tad šāda svarīga ziņojuma gadījumā, kāds tas ir par Turciju, mums ir jāmēģina rast e, vairākuma atbalsts un tādēļ aicinu atlikt šo balsojumu. Paldies, saka priekšsēdētāji, vai e, izteikties par? Tātad jūs vēlaties izteikties par priekšsādātājs kundze. Es, es e, domāju, ka šāds ierosinājums ir saprātīgs. Mēs piecus mēnešus ļoti intensīvi esam strādājuši pie šā ziņojuma, bet at, eh, bet eh, periods ar balsēm komitejām, balsēm plenārsēdē ir bijis tik īs, ka mums nav bijis iespējams vienoties par nepieciešamajiem būtiskajiem kompromisiem. Aicinu, aicinu atbalstīt Pirīkundas ierosinājumu. Paldies, Lāmas Darfkungs, vai kāds vēlas uzstāties pret šo ierosinājumu? Jā, lūdzu. Tā tad ir viens deputāts, kurš vēlas iebilst. Es varu dot vārdu tikai vienam deputātam. Es cerēju, ka pārstāvis no kādas lielākas grupas uzstāsies pret. Turcija ir ļoti svarīgs jautājums. Mums ir atbildība mūsu vēlētāju priekšā. Mūsu vēlētājiem ir tiesības zināt, kāda ir mūsu nostāja. Un es aicinu balsot un neizvairīties no balsošanas priekšsēdētāji. Tagad mēs balsosim par ierosinājumu atlikt balsošanu. Kas ir par? Kas ir pret? Atturas. Pieņēmts šis ierosinājums, līdz ar to balsojums par Turcijas progresa ziņojumu ir atlikts uz vēlāku laiku. Līdz ar to balsošana ir pabeigta pārējām pie balsojuma skaidrojuma kas turpināsies pēc brīža, kad deputāti būs atstājuši zāli tie, kuri vēlas to darīt.